pamatoti uz komisijas un padomas paziņojumiem un nevis uz paziņojumiem, ko izteiktu augstā pārstāve vai, priekšādā, vai, vai komisijas priekšādātājs. Trešās izmaiņas. Tūlīt pēc debatēm par Goldstone reko rekomendācijām par Izrēlu un Palestīnu tiks izskatīts papildus šāds jautājums. Padomas un komisijas paziņojumi par pilsoniskās sabiedrības un nacionālo minoritāšu situāciju Baltkrievijā. Balsojums norisināsies martā. Ceturtais grozījums darba kārtībā. Tūlīt pēc vienas minūtes runām tiks iekļauts papildus šāds jautājums. Komisijas paziņojums par milzīgu dabas katastrofu Madēras autonomajā reģionā. Balsojums par rezolūciju norisināsies martā. Ceturtdiena. Šeit ir trīs izmaiņas. ar ko tiek mainīta pašreizējā darba kārtība. Runājot par eh, patrau neves ziņojumu par kopējo zivsaimniecības politiku, runāšanas laiks 5 minūtes tiks piešķirts arī padomas pārstāvjiem. Otrais grozījums darba kārtībā pēc patrau neveses ziņojuma tiks iekļauts šāds papildu jautājums darba kārtībā. Komisijas paziņojums par dzelzceļu drošību, to starp par Eiropas dispečāru sistēmu. Šeit šim jautājumam netiks paredzēta nekāda rezolūcija. Un trešais ierosinājums ir uzsākt balsojumu pulkstens 11.30. Rīt tātad. Ceturtdien darbu turpināsim. Attiecībā uz ceturtdienas sanāksmi sociālistu un demokrātisku grupa ir lūgusi, lai balsojums par Lēnes kunga ziņojumu par rigadējumu finanšu pārskatiem atsevišķiem uzņēmumu veidiem, tīpaši attiecībā uz mikro uzņēmumiem, tiktu pārcelts uz vēlāku laiku. Bet lai tas tā notiktu, vispirms jāuzklausa attiecīgās puses. Vispirms došu vārdu Šulc kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie kungi, cienītās dāmas, sociāldemokrātu grupā mums bija ārkārtīgi intensīvas diskusijas par Lēnas kungas ziņojumu. Ja, ja stimmt ja sowieso immer gegen alles, braucht er keine. Nu jā, jūs īstenībā vienmēr esat pret visu, ko es saku. Gut. Ich fange nochmal von vorne an, Herr Präsident. Ich sākšu vēlreiz priekšsēdētāju kungs. Es nezinu, vai visi būs nomierinājušies. Vai tu man tagad saproti? Arī Čīčester kungs šķiet man jau ir sapratis. Tā tad sākšu vēlreiz mūsu politiskajā grupā. Šodien bija ļoti intensīvas debates. Mēs politiskajā grupā Īstenībā šīs diskusijas nenoslēdzām. Tas uh, kādreiz notiek politiskajā grupā, tāda ir lietu kārtība, bet katrā ziņā mēs vēlamies eh, sniegt iespēju Lēnes kungam, lai viņš vēlreiz palauzītu galvu līdz marta sesijai, ko mēs darītu šī ziņojuma sakarā, kāda varētu būt mūsu labākā pozīcija. Protams, ir atšķirīgas pieejas, mūsu politiskās grupas ietvaros būtu ļoti labi, ja mēs varētu organizēt debatas, bet Lēnes kungs varētu mums dot iespēju ideju balsojumu pārcelt uz marta plenāru sēdi. Man šķiet, tas uh, dotu vairāk laika gan manai politiskajai grupai, gan citām politiskajām grupām, lai mēs varētu izkristalizēt savu viedokli. Paldies! Dziękuję. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies Šulce kungam. Tagad gribu vaicāt, vai kāds no deputātiem vēlas izteikties, lai atbalstītu šo priekšlikumu. Lūdzu. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, es domāju, ir ļoti labi, ka sociāldemokrāta grupa ļoti intensīvi apspriež šo ziņojumu, bet es vēlējos pateikt, ka 2008. gada decembrī parlamentā tika pieņemta rezolūcija gandrīz vienbalsīgi, un mēs. Um, Toreiz arī apspriedāmies par tādiem priekšlikumiem, kādi tagad atrodas mūsu priekšā. Tādēļ parlamentam noteikti vajadzētu turēties pie savu dotā vārda un pie reglamenta. Protams, jāņem vērā, kāda ir mūsu grība. Ja ir kāds priekšlikums, likumdošanas priekšlikums, bieži vien, protams, ir atklāti jautājumi, ir viedokļu šķelšanās, bet to var noteikti atrisināt juridisko lietu komisija. Es, protams, ļoti labi saprotu, ka būtu labāk atvēlēt šī ziņojuma apspriešanai vairāk laika un varbūt uh, iesvētīt šajā lietā lielāku cilvēku skaitu. Un, protams, man nav nekas pret uh, balsojumu pārcelšanu uz vēlāku laiku, proti uz mārta plenāru sesiju, bet, nu, es vēlējos tikai pateikt savu personisko pozīciju. Savā politiskajā grupā mēs šorīt lēmām savādāk. Noteikti vajadzētu dot iespēju sociālistiem, lai viņi, nu, izkristalizētu savu viedokli un uh, varētu arī kaut ko darīt birokrātijas novēršanas labā. Paldies! Čiktoš. Paldies, saka priekšsādātājs. Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Lūdzu. Voorzitter, ik dank uh, collega Lene. Paldies, vēlējos pateikties Lēnas kungam par viņu izteikumiem, bet uh, vajadzētu uzdot jautājumu, vai pašreizējos apstākļos varētu iesniegt grozījumus un varētu organizēt debates, jo bija paredzēts tikai balsojums, mēs vairs nevarējām iesniegt grozījumus par Lēnas kungu ziņojumu. Eh, Advocem pana przewodniczącego Šulca. Priekšādātājs turpina. Šulca kungam vārds lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es vēlreiz atkārtošu to, ko teicu. Tātad mēs esam par debašu organizēšanu. Mēs tikai vēlētos, lai balsojums tiktu pārcelts uz mārta plenāru sesiju. Nu, protams, godīguma labā man ir jāpasaka, es saprotu Lēns kunga pieticīgās vēlmes, bet mūsu politiskajā grupā valda demokrātija. Un es jums nevaru garantēt nekādu rezultātu. Paldies! Dziękuję za wypowiedzi. Lielas paldies, saka priekšādātājs, vēlreiz paldies par visiem šiem izteikumiem. Un tagad pāriesim pie balsošana. Kas ir par Šulca kunga priekšlikumu? Tātad priekšlikumu, ar kuru balsojums tiek pārsauts uz vēlāk laiku paciet rokas. Paldies. Kas ir pret šo priekšlikumu? Paldies. Līdz ar to Šulckunga priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to balsojums par Lēnas kunga ziņojumu par igadējiem gadu, par, par gada pārs, pārskatiem uzņēmumiem, kas tiek uzskatīti par mikrouzņēmumu, tiek pārlikt uz vēlāku laiku, uz mārta plenāru sesiju. Tālāk vairs nekādu komentāru nav, un līdz ar to darba kārtību šādā saturā varam uzskatīt par apstiprinātu. Svobodas kungs, jūs vēlaties izteikties? Priekšstādātāja kungs būs ļoti lakonisks pēdējo divu dienu laikā uh, ir uh, izteiktas divas nozīmīgas nominācijas, un uh, Eh, ASV Vašingtonā, kā arī uh, augstais Afganistānas pārstāvis. Abas nominācijas eh, šo cilvēku iecelšanas amatos ir ļoti apstrīdamas, ir daudz diskusiju. Tādēļ priekšsēdētāji kungs es vēlētos, lai abas personas pirms stājas savā amatā ierodas uz ārlietu komiteju, lai mēs tur varētu iesaistīties intensīvās debatēs. Un tur varētu piedalīties arī komisijas un padomus priekšsēdētāji kungu ar jūs palīdzību priekšsēdētāji kungs. Paldies! Paldies! Panu. Lielas paldies, turpina priekšsādātājs. Ņemšu vērā jūs priekšlikumu. No. Dziękuję bardzo. Kolej... Lielas paldies! Tālāk darba kārtībā izskatīsim komisijas un padomus paziņojums par Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam pasākumiem saistībā ar Eiropa padomus 2010. gada 11. februāra ne neoficiālo sanāksmi. Dāmas un kungi, Eiropa padomus priekšsēdētājs ir šeit, Van Rampoja kungs ir šeit, un tāpēc došu viņam pirmajam arī vārdu. Gribēju jums pastāstīt, ka tā ir viņa pirmā uzstāšanās šī parlamenta priekšā. Priekšādātā kungs, jūs pirmo reizi esat šeit plenārsēdē Eiropas parlamentu priekšā, un tāpēc mēs jums ļausim izteikties varbūt mazliet ilgāk nekā sākotnēji atvēlētās piecas minūtes. Iespējams, ka jūs vēlēsieties minēt arī informāciju par kādiem citiem jautājumiem, par institucionāliem jautājumiem. Tagad uzsākot šo